Welcome. Sirsnīgi sveicu jūs mūsu sanāksmē. Apsēdieties. Vispirms eh, vēlētos sveikt gan Eiropas parlamenta deputātus, gan arī Nacionālo delegāciju pārstāvjus. Eh, sveicām visu dalībvalstu parlamentu pārstāvjus eh, šajā um, kopīgās parlamentārās uzraudzības grupas sanāksmē. Vēlētos visus sirsnīgi sveikt, un jo īpaši Vēlētos sveikt eh, līdzpriekšādātājs kundzi Talvitie kundzi, kas eh, pārstāv Somijas prezidentūru. Somija eh, pašrā, pašlaik uz sešiem mēnešiem ir Eiropas Savienības prezidējošā valsts. Šo sesiju vadīsim mēs abi. Tāpēc man ir ļoti liels prieks un arī gods sveikt jūs visus mūsu piektajā uzraudzības grupas sanāksmē. Tātad for... Eiropola ļoti svarīgas Eiropas Savienības aģentūras uzraudzības grupa. Mēs esam ļoti priecīgi, ka šeit ir pārstāvēti 64 Nacionālo parlamentu pārstāvji, kas nāk no 32 parlamentiem 26 dalībvalstīs. Mūsu Darba kārtībā, protams, mēs runāsim par eh, drošību, kas ir ļoti būtisks jautājums Eiropas pilsoņiem. Eh, pēdējo gadu laikā ir panāks ļoti liels progress, kopš ir stājies spēkā kopīgās drošības telpa un, protams, arī kopš Lisabonas eh, līguma stāšanās spēkā šeit Eiropola loma policijas sadarbībā tika stiprināta. Uh, policijas iestādes, tāpat arī citas tiesību uzraudzības iestādes kopīgi vēršas pret smagiem noziegumiem. Tāpat arī uh, nedrīkstam aizmirst par terorismu, kas arī ir uh, jāapkaro mums visiem kopā. Uzraudzības grupa tika izveidota, lai nodrošinātu Eiropola politisko uzraudzību. Tieši tāpēc mēs priecāmies, ka Mēs varam sadarboties ar Nacionālo parlamentu pārstāvjiem un tāpat arī varam iesaistīt šeit bijušās un arī nākamās Eiropas Savienības prezidentūras. Programma šai sanāksmē ir ļoti intensīva, tāpēc es gribētu atgādināt, ka mums ir jāņem vērā atvēlētais laika grafiks. Šodien, šajā pēcpusdienā, mēs tiekamies tātad pēcpusdienā, un rītdien savukārt mēs tiksimies no rīta. Šajās sanāksmēs mums uh, ir paredzētas trīs daļas. Tikko es uzsākuši pirmo daļu, pēc šīs daļas sekos kafijas pauze, un pēc tam sāksim otro daļu. Savukārt uh, galīgais uh, panelis, trešā daļa ir paredzēta, lai mēs tiktos ar profesoru Pelegrīnī un arī citiem runātājiem. Vēlos atgādināt, ka mums ir atvēlēts laiks arī diskusijām. Tieši tāpat, kā tas vienmēr ir paredzēts starp parlamentārās asamblējās, kas norisinās šeit, Eiropas parlamentā. Tātad mēs dosim vārdu alternatīvi gan Eiropas parlamenta deputātiem, gan arī nacionālajiem parlamentāriešiem, vienam pēc otra. Taču Vēlos jums atgādināt, ka mēģiniet ievērot jums atvēlēto uzstāšanās laiku. Mums ir ļoti daudz punktu iekļautu darba kārtībā, un mums vajadzētu nodrošināt, lai mēs varētu tos visus izskatīt. Šodien, kā jau es norādīju, mums ir paredzētas pirmās apspriežu kārtas, un tāpat arī ir paredzēta datu uzraudzības uzrauga uzstāšanās. Tātad Vivarovska kungs un arī vēlāk Pelegrīnī kungs izteiksies. Mēs tiksimies arī ar Eiropola izpildu direktoru. Viņš Viņi sēž šeit pie prezidija galda, un tāpat arī tiksimies ar uh, Eiropas uzraudzības padomas priekšādātāju Lintas kungu. Šovakar Mums ir paredzēta arī galvenā uzstāšanās. Pie mums viesosies eh, komisārs drošības jautājumos Julians Kings. Viņa mandāts pavisam drīz beigsies komisijā, un viņš piedalīsies arī pieņemšanā, ko Eiropas parlaments gatavo pēc šīs dienas sanāksmēm. Tātad mums ir paredzēta iespēja tikties arī neformālā gaisotnē pieņemšanā. Vēlētos arī vērst delegāciju uzmanību uz to, ka uh, Dānija ir iesniegusi grozījumus attiecībā uz savu dalību. Līdzpriekšādātāji un trojkas pārstāvi, tāpat arī Dānijas kolēģi ir iesnieguši šos grozījumus pieņemšanai. Mums arī ir jāpiemina, ka prezidentūras trojka šodien mm, tikās. Bija norganizēta sagatavošanas tikšanās, tāpat arī mm, izņēmu kārtā un pēc īpaša lūguma uh, tika pieaicināta Vācijas delegācija, kas piedāvoja, pied, piedalījās kā novērotāja šajā pirmajā sanāksmes daļā. Tad, tad tikās Rumānija, kas bija iepriekšējā prezidentūra, Somija, kas ir pašreizējā prezidentūra, un Horvātija, kas būs nākamā prezidentūra. Telvītie kundze ir klāt, un viņa mums pastāstīs par šo sagatavošanās sanāksmi. Mans priekšlikums būtu tagad dot vārdu mūsu līdzpriekšādātājai Marijai Lēnai Talvitie. Viņa ir Somijas parlamenta delegācijas vadītāja kopīgās parlamentārās uzraudzības grupā. Paldies, priekšsādātāja kungs, paldies Lopes Agilāra kungam. Vispirms es vēlētos pateikt pāris vārdus savā somu valodā. Hyvät kansallisten parlamenttien ja Euroopan Godājumie Nacionālo parlamentu pārstāvji, Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi, godājumie viesi. No savas puses es vēlētos jūs visus eh, sirsnīgi sveikt šeit, eh, kopīgās parlamentārās uzraudzības grupā. Šī ir mūsu piektā sanāksme un mēs to organizējam kopā. Somijas parlaments un arī Eiropas parlaments nodrošināja sagatavošanās darbus, kas noritēja visnotaļ veiksmīgi. Vēlos arī atgādināt, ka mm, Eiropola ga, Eiropol galvenie uzdevumi ir cīnīties pret smagiem noziegumiem. Eiropola regula stājās spēkā jau pirms kāda laika, un šeit tiek nodrošināta Nacionālo tiesību aizsardzības iestāžu mm, sadarbība un atbalsts tām. Galvenokārt tiek nodrošināta sadarbība terorisma apkarošanā. Vienlaicīgi ir jānorāda, ka Eiropola ir pārņēmis arī dažādus mācību pienākumus. Uh, Un galvenais mērķis, protams, ir panākt uzlabotu informācijas apmaiņu starp Eiropolu un dalību valstīm. Protams, ka šajā informācijas apmaiņā ir jāņem vērā arī datu aizsardzības noteikumi. Eiropolā parlamentārā kontrole un iespēja parlamentiem saņemt informāciju tiek uzskatīts par vienu no svarīgākajiem uzdevumiem, Tieši tāpēc mēs organizējam regulāras tikšanās. Tieši šī iemesla dēļ mēs arī šodien esam sanākuši kopā un turpināsim šo sanāksmi arī rīt. Godāmie kolēģi, Eiropas spēks slēpjās mūsu kopējās vērtībās un mūsu vienotībā. Viena atsevišķa valsts nespēs apkarot um, smagus pārobežu noziegumus. To mēs varēsim paveikt tikai strādājot kopā. Eiropols nacionālajām valstīm piedāvā zināšanas, kapacitāti, kā arī iespējas kaut ko iesākt. Vienai pašai valstī būtu ļoti grūti apkopot um, šāda līmeņa resursus. Vienlaicīgi tikpat uh, svarīgi būtu arī nodrošināt to, lai Eiropolām būtu pietiekami daudz resursu, lai tas varētu pietiekami labi pildīt savus uzdevumus. Eiropolā spēja tikt galā ar šādiem smagiem noziegumiem mums visiem ir ļoti būtiska, vienalga, kurā valstī mēs dzīvotu. Es vēlos visiem novēlēt veiksmīgu sadarbību un ceru, ka arī dialogs eh, izvērsīsies eh, labs. So, uh... Tātad. Vēlējos jums pastāstīt arī par prezidentūru trojkas tikšanos. Šī tikšanās notika šorīt no rīta, un šajā sanāksmē mēs apspriedāmies par šādiem punktiem. Pirmkārtām izskatījām kopīgās parlamentārās grupas tikšanās darba kārtības projektu, runājām arī par um, darba grupas par Dānijas dalību rezultātiem un spriedām arī par kopīgās parlamentārās grupas pārstāvja nozīmēšanu mm, par novērotāju Eiropola valdes tikšanās. Runājām arī par reglamenta grozījumiem, par rakstveidu iesniegumiem un rakstveidu jautājumiem. Tāpat arī mums bija viedokļa apmaiņa ar Vācijas Bundestāga delegācijas vadītāju ņemot vērā to, ka nākamajā pusgadā Vācija kļūs par vienu no prezidentūra trojkas dalību valstīm. Kopīgās parlamentārās grupas reglaments paredz iespēju dalībniekiem nosūtīt rakstveidā vai mutiskus jautājumus Eiropolam. Līdzpriekšādātāji kopš iepriekšējās tikšanās ir saņēmuši viena dalībnieka jautājumu, un šī jautājuma atbildēšanai bija paredzētas sešas nedēļas. Bez tām Eiropols uzņēma arī um, Nacionālo delegāciju pārstāvjus. Bez tām, kopš pēdējās tikšanās Daži jautājumi, kas bija iesniegti pirms iepriekšējās mūsu sanāksmes, jau ir atbildēti, un Eiropols ir nosūtījis atbildes delegācijām. Piektās kopīgās parlamentārās tikšanās darba kārtības pieņemšana. Godājumie deputāti, jūs visi esat saņēmuši darba kārtības projektu, kuru ir apstiprinājusi prezentūra Trojka. Vai ir kādi komentāri? Ja iebildumu nav, tad uzskatīsim, kā darba kārtība ir pieņemta. Uzsāksim uh, plenārsēdi. Kolēģi, mums ir jāsāk mūsu piektās kopīgās parlamentārās uh, uzraudzības grupas uh, piektā sanāksme. Un uh, pirmais darba kārtības punkts ir ziņojums par Eiropola aktivitātēm no šī gada mārta līdz septembrim, kā arī Eiropola daudzgadu programmēšanas dokumenta projekts laika periodam no 2020. līdz 2022. gadam. Pirms sāksim sanāksmi, vēlējos īsi informēt jūs par uh, dažiem praktiskiem jautājumiem. Tulkojums ir pieejams visās Eiropas Savienības valodās, izņemot gēlu valodu. Lūdzu, ņemiet vērā instrukcijas, kas ir novietotas uz galda. Tāpat arī šeit atradīsiet informāciju, kā piekļūt uh, Wi-Fi tīklam. Šī konference tiek uh, pārraidīta internetā tiešraidē Eiropas parlamenta mājaslapā. Vēlu visiem veiksmīgu darbu! Lielas paldies, uh, Talvitī kundzei! kas ir līdzpriekšādātāji mūsu piektās parlamentārās darba grupas sanāksmē. Tagad pievērsīsimies eh, vienam no mūsu uh, svarīgākajiem punktiem mm, šo divu dienu sanāksmē. Mums ir paredzēta prezentācija, ko mums sniegs Katerīna Debola, Eiropola izpildirektore. Viņi mūs iepazīstinās ar Eiropola darbībām periodā no šī gada marta līdz septembrim. Viņi mums pastāstīs par galveniem izaicinājumiem, tā skaitā par budžeta resursiem un par perspektīvām. Mēs tiekam um, aicināti sniegt uh, savu atzinumu saskaņā ar 51. pānta otro punktu Eiropola regulā. Uh, Šo stratēģiju ir apstiprinājusi Eiropola valde 2018. gada decembrī. Un uh, šī stratēģija atbilst Eiropas parlamenta lūgumiem veicināt informācijas apmaiņu, lai nodrošinātu, ka Eiropols kļūst par centru Eiropas Savienības uh, krimināla informācijai. Mēs esam jau saņēmuši pirmo viedokļu apmaiņu. Mums jau bija pirmā viedokļa apmaiņa par šo programmēšanas dokumentu sanāksmē Bukarestē šī gada februārī. Tie, kas jau ir piedalījušies parlamentārās konferencēs šeit Eiropas parlamentā, noteikti zinās, ka mums ir paredzēta jautājumu un atbilžu kārta. Katrā jautājumu kārtā diviem dalībvalstu parlamentu pārstāvjiem tiek dots vārds. Un uh, pēc tam tiek dots vārds vienam Eiropas parlamenta deputātam. Tātad, uh, ja jūs uh, esat ieinteresēts piedalīties debatēs, lūdzu nosūtiet mums šeit uz prezidija galdu šīs veidlapas, kas jums tiks drīz nodotas. Tātad eh, ierakstiet šajās veidlapās jūsu vārdu, jūsu amatu, un jums tiks eh, piešķirts uzstāšanās laiks. Tātad eh, jautājumus varēs katrā kārtā uzdot divi parlamentā, divi dalībvalstu parlamentu deputāti un viens Eiropas parlamenta deputāts. Šādā veidā mēs uh, strādāsim attiecībā uz katru diskusiju kārtu. Un lūdzu, izturieties saprātīgi attiecībā uz jums atvēlēto uzstāšanās laiku. Es gribētu jūs aicināt nerunāt ilgāk par divām minūtēm. Tas nozīmē, ka runātājs pie prezidija galda, kas atbildēs uz jautājumiem, varēs eh, pietiekami labi reaģēt uz jūsu uzdotajiem jautājumiem vai izteiktajiem komentāriem. Un tāpat arī mums ir jāuzklausa pēc iespējas vairāk dalībnieku. Lūdzu, palīdziet mums, lai mēs varētu norganizēt darbu veiksmīgi. Tagad eh, sāksim. Dosim vārdu Debolas kundzei, Eiropas parlamenta izpildu direktorei. Sirsnīgi sveicam jūs atkal šeit Eiropas parlamentā. Šeit mēs tiekamies parlamentāra asamblējā, kur mm, piedalās arī dalībvalstu parlamentu pārstāvji. Dod jums vārdus 15 minūtēm. Paldies, priekšstādāta kungs, cienījumās deputātas, augstakodojumie deputāti, arī Eiropas Savienības Nacionāla parlamenta deputāti. Juana Fernando Aguilar kundze, Marina Tavitī kundze, paldies, ka esat mani uzaicinājuši šeit uzstāstiet, šeit uzstāstiet, esmu pagodināt būt šajā kopīgajā parlamentāro uzraudzības grupā. Es vēlos pastāstīt par Eiropolu daudzgadu plānošanas dokumentu 2000 līdz 2000, no 2020 līdz 2022 gadam pastāstīšu par um, <clears throat> informāciju, ko saņem, un arī par operatīvo jaunāko informāciju kopš pēdējā sanāksmes Bukarestē. Runājot par daudz gadu <clears throat> plānošanas dokumentu, laikam no 2020. līdz 2020. gadam, atcerēsieties, ka iepriekšējā sanāksmē es jums sniedzu pārskatu Eiropola stratēģiju. To apstiprināja Eiropolu eh, valde, kurā ir iekļauti dalību valstu un komisijas pārstāvju stratēģija 2020 plus ir pamats daudz gadu plānošanas dokumentiem Eiropolam. Es domāju, šī ir iespēja izklāstīt galveno strateģiskos elementus šai dokumentā un pastāstīt jums par jaunāko informāciju saistībā ar Eiropola strateģijas īstenošanu. Šādas prioritātes ir iekļauts. Pirmkārt, Eiropols pilnvērtīgi izmantos tās uh, rīcībā esošo informāciju no plašā partnertīga, kā jau runāja šīs uh, komitejas priekšsēdētājs. Mēs vēlamies būt par informācijas eh, centru kriminālās informācijas jomā Eiropas Savienībā. Mēs vēlamies ne tikai ievākt informāciju, bet arī būt par centru šai informācijai. Mums ir jābūt izveicīgiem, uh, elastīgiem, mums ir jāsniedz reāla operatīvā palīdzība, atbalsts Eiropas Savienības dalībvalstīm. Tāpēc mums te ir prioritāras uh, lietas, kas saistītas ar augstiem mērķiem. Eiropas Savienība mums ir jāvērš pret vis. Um, eh, apģērīgākajiem kriminālajiem elementiem Treškārt, Eiropolam ir jābūt platformai Eiropas policijas darbībai, un ceturkārt, mums ir jābūt novatorisma radi, vadītājiem un jāveicina izmeklēšana. Mums ir jābūt zinēja spēkam izmeklēšanas jomā. Runājot par stratēģiju 2020, plus, operatīvos vārdos operatīvā pieeja atainojas mūsu darbība attiecībā uz lieliem izaicinājumiem policijas starpā. 2019. gadā mēs strādājām pie operatīviem pielāgošanās pasākumiem, lai uzlabotu sadarbību un koncentrētos prioritārām jomām. Esam izveidojuši darba grupu analīzei, darba grupa, kas ir atbildīga par jauno, jaunā finanšu un ekonomiskā nozieguma centru izveidi un arī sniedz informāciju valdībai, eh, valdei. Mūsu mērķis ir stiprināt mūsu analīzi un stiprināt dalībvalsts analītiskās spējas. Pēc dažām dienām mēs sāksim, um, palaidīsim uh, tiešsaistes analīzes platformu. Esam saņēmuši entuziastiskas atbildes no pāri par 800 analītiķiem no Eiropas Savienības dalībvalstīm. Viņi ir gatavi iesaistīties šajā platformā. Ja un um, dalīties savā zināšanās, eks, ekspertīzē un instrumentos. Jaunais uh, ekonomiskās finanšu noziedzības izpētes centrs um, <clears throat> būs kas jauns un tas palīdzēs labāk dalībvalstīm apkarojot finanšu un ekonomisko noziegumu, noziedzību iesaistot, tā skaitā arī korupciju. Valde atradīs kopīgo vīziju un pārvaldības modeli Eiropolā. Novatoriskais projekts e, izstrādās ceļa kartes, informatīvo ainu Eiropas Sanības līmenī no tiesību īstenošanas viedokļu un arī novatorisku strateģisku un pārvaldības struktūru, kas būs būtisks pārmaiņu zinājspēks nākotnē. Šīs ir jaunās jomas saistībā ar e, notikuma attīstību gaitu, uh, attiecībā uz 2020 eh, plus eh, strateģisko dokumentu. Turklāt mēs arī stiprināsim trīs eh, strateģiskos centrus Eiropolu, Eiropas pretterorisma centru un smago noziegumu organizētās noziedzības centru. Piemēram, Eiropols vēlas stiprināt savus centienus, vēršoties pret narkotiku kontrabandu. Mēs vēlamies arī maznāt uh, teroristisku saturu eh, tiešsaistē un arī glābt bērnus no eh, ļaunprātīgas izmantošanas. Tas attiec uz stratēģiju 2020 un arī laiku pēc tam. Tā ir ambicioza stratēģija, taču ieguldījums Eiropolā ir tiešs ieguldījums, sniedzot atbil, atbalstu dalībvalstu tiesību sargājušiem iestādēm. Līdz ar to nonāk pie pēdējā tēmata - atbilstoši finanšu un humanie resursi mūsu aģentūrai. Tas ir būtiski, lai mēs varētu sniegt papildu pievienoto vērtību un stiprināts pakalpojums. Eiropolam vajadzīgs ilgspējīgs budžets, jābūt pietiekamam budžetam, ilgtermiņa ieguldījumiem līdz tekus eh, operatīvajiem ikdienas pasākumiem operatīvajās iespējas jāpalielina ne mūsu paša interesēs, bet lai atainotu pieprasījumu, kas pieaug, lai atainotu plašāko mandātu, kas mums tagad piekrīt, lai um, atainot arī ievērojamos, uh, ievērojumu apdraudējumu un tehnoloģisko progresu. Vēlos pateikties GPG jūsu atbalstam, uh, par jūsu atbalstu sarunās par 2020. gadu budžetu un par daudzgadu finanšu ietvaru laikam no 2021. līdz 2027. gadam. Augstu vērtēju Lībe komitejas, komitejas um, atzinumu par 2020. gadu budžetu. Tas pilnīgi ataino Eiropola valdes pieprasījumu budžetam 2020. 173 uh, miljonu eiro un 66 papildu personāla dalīb, dalībnieki, darbinieki. Jā, arī budžeta diskusiju rezultāts vēl nav zināms. Jūsu skatījums liecina par to, ka mums ir kopīga vīzija attiecībā uz to atbalstu, kas Eiropolam būtu jāsniedz dalībvalstīm. Eiropas Savienības daudzgadu finanšu schēma noteiks Uh, mūsu finansējumu griestus, laikam no 2021. līdz 2027. gadam. Pašreizējais priekšlikums, kas paredz ievērojumu samazinājumu Eiropola budžetam, piemēram, uz 2021. gadu Eiropola budžets tiek samazināts par 10% salīdzinot ar pašreizējo budžetu, kas ir mūsu rīcībā. Tuvojamies pēdējai stādījai sarunām par daudzgadu finanšu schēmu paredzēts, ka līdz gada beigām tiks panākt vienošanās. Es tiešām ceru, ka nacionālās valdības apzināsies, cik svarīgi ir samērot Eiro budžetu, eh, Eiropolu budžetu ar politiskajām un citām gaidām. Gaidu jūsu eh, augstu vērtēju Kipras delegācijas sniegtos komentārus par mūsu budžetu. Pat labāk Eiropols Kiprā izmanto divus, trīs vies uh, um, policistus. Līdz aprīlim mēs uh, atbalstījām uh, papildu uh, pārbaudas Kiprā. Šie vies uh, policisti uh, Kiprā sniedz atbalstu vietējiem profesionāļiem, viņi var arī pārvietoties Kipras teritorijā, kā to pieprasa vietējās varas iestādes. Sadarbības starp Eiropola viesu policistiem un uh, kompetentajām iestādēm ir bijusi veiksmīga, ir veiksmīga un ir uh, vērtīga informācijas apmaiņa starp Kipras varas iestādēm, iestādēm un Eiropolu. Runājot par kriptovalūtām. Tā mums ir prioritāte pateicoties. Eiropas komisija mums izdevās izveidot eh, šo kriptovalūtu dešifrēšanu, atšifrēšanas platformu. Eiropols izmanto savus resursus šīs problēmas risināšanai. T tas ir ļoti svarīgs jautājums visās Eiropas Savienībās tiesības argošiem iestādēm. Tagad pievēršos pie mūsu operatīvās darbības. Sniegšu jums jaunāko informāciju par šādām jomām - kibernoziedzība, organizēto noziedzīgo grupējumu struktūra, bērnu pornogrāfija un naudas atmazgāšana. Runājot par eh, kibernoziedzību, lielākais um, apdraudējums ar vienu ir uh, naudas izspiešana. Uh, mēs esam piedzīvojuši šī gada laikā, ka uh, uh, ir mērstiecīgas darbības pret uh, ģimenēm vai pret uh, uzņēmumiem pieprasot uh, naudu līdz pat miljonu apjomā. Tiek apdraudētas, uh, apdraudēt uzņēmumu vairākās valstīs. Mēs izveidojam uh, kopīgo mm, kibernoziedzības apkarošanas uh, grupu, lai vērstos pret uh, šādu apdraudējumu. Vēl viens apdraudējums ir tumšais tīkls. Kibercentra apkarošanas centrs uh, apkopoja uh, ekspertus un no 273 uh, mērķiem uh, esam strādājuši pie 106 īpašo patrulēšanas dienu laikā un tas attiecas arī uz kibernoziedzību un narkotiku kontrabantu. Runājot par organizēto noziedzību, tās parasti ir eh, no vairāku, no vairāku valstu pārstāvjiem, nodarbojas ar kriminālo darbību, tās ir ļoti elastīgas, spēj pielāgoties atkarībā no izmaiņām Uh, vidē, kurās tas darbojas, un jauniem izaicinājumiem. Fiziskās vardarbības izmantošana ir vērojami pieaugusi, īpaši attiecībā uz narkotiku, kontrabandu un organizēto privātu īpašumu atsevināšanu. Augstākā līmeņa organizētās noziedzīgās grupas iesaistās valsts un privātās sektora organizācijās, izmantojot uh, interešu konfliktus, sadursmes un iebiedēšanu. 65% no cilvēkiem, kas darbojas šajos grupējumos, ir Eiropas Savienības pilsoņi. Viņu struktūras ir ļoti atšķirīgas, eh, vairums no tām ir hierarhiski izkārtotas, ir, eh, tā viņas izmanto piegādes ķēdi, un iegūst uh, lielāku nelegālo preču skaitu. Te kā piemērs ir Icebreaker um, operācija, bija iesaistīta Lietuva, Polija, Spānija, apvienotā karalīste, atbalstniec Eirodžest un Europolu. Krimināla organizācija aplēstā ieguvuma Um, summai bija 603 miljoni eiro. Četras kriminālās grupas, 63 uh, um, cilvēki bija iesaistīti, viņi uh, nodarbojas ar uh, naudas atmazgāšanu, uh, narkotika kontrabandu un citu darbību. Bija 53 aktīvie locekļi. 2019. gada mājā izvērsām šo operāciju 22 aizdomās turmēt cilvēki. Tika aizturēti 40 eh, kratīšanas tika veiktas, eh, policija konfiscēja lielu daudzam naudu. Šī organizētā grupa bija atbildīga par eh, tonu kokaīna kontrabandu no Latviņamerikas uz Rumāniju. 4,2 tonnas kokaīna tika konfiscētas naudas apmazgāšana. Skaidrā nauda ar vien ir eh, riska faktors naudas apmazgāšanas kontekstā. Tas ir pamat eh, nozieguma veids, eh, sniedzot pakalpojumu. Bitcoin un citas uh, kriptovalūtas arī daļa no šīs noziedzīgas darbības pēdējais punkts. Uh, ir saistīts ar bērnu pornogrāfiju tieši saistē. Tas ar vienu ir nozīmīgs kriminālais apdraudējums. Eiropols ir saņēmis no Nacionālā centra eh, zaudēt, no zaudētiem un uh, pazudušajiem un izmantotajiem bērniem no ASV ir 274 tūkstoši. Mēs gaidām, ka Eh, šis daudzums šogad div, divkāršosies, divkāršosies salīdzinot ar iepriekšējo gadu. 34 speciālisti no 24 valstīm, 29 aģentūrām piedalījās mūsu darbā. Mums izdevās uh, identificēt 28 uh, eh, upurus un 18 noziedzniekus. Es pastāstīšu arī par. Uh, draudiem, apdraudējumu, kur ar vienu saskatām nākotnē. Organizētā noziedzība ar vienu un smagā noziedzība ir eh, nu, ievērojams eh, apdraudējums Eiropas saimnībā ar vien vairāk pilsoņus tas skar. Mēs redzam, ka pieauga vardarbība, sad, uh, saduroties. Uh, organizētajo grupu, grupēm interesēm, piemēram, tā bija starp Zviedriju un Dāniju. Vardarbība var vēl pieņemties spēkā. Otrakārt, pēdējo nedēļu laikā mēs esam redzējuši, ka arvien vairāk migrantu nonāk uz ēs robežas. Cik mums zināms, tas parasti noved pie migrantu uh, cilvēku kontrabandas, tirzniecības. Uh, Un treškārt, teroristi izmanto sociālos medijus un arī organizētie noziedzīgie grupējumi. Viņi ļoti labi zina, kā izmantot sociālos medijus, kā darīja teroristi. Turklāt esam pieredzējuši, ka pieņem spēkā tumšā tīkla izmantošana. Paldies, ka devāt man iespēju paust uh, savu kopsavilkumu. Paldies! And, uh, now... Paldies, Dabalas kundzē. Un tagad varam sākt uh, diskusiju. Atgādināšu, ka ir uh, runāšanas kartītes at, dažādās krāsās. Uh, katra ir atsevišķajai runāšanas sesijas daļai. Lūdzu, iesniedziet šīs kartītes, pieteikumu kartītes mums, lai mēs varam redzēt, kas ir tie, kas vēlētos iesaistīties diskusijām. Mēs jau iepriekš esam saņēmuši rakstiskus komentārus no divām delegācijām pirms šīs sanāksmes, un tie ir saistīti ar uh, galveno šīs darba kārtības punktu. Sāksim ar. To, ka dosim vārdu divām konkrētām nacionālām delegācijām - Vācijas Bundestagam un Kipras parlamentam. Uh, Sāksim ar Vācijas Bundestāga pārstāvi Suzanas Mitāgas kundzi, kas ir Vācijas Bundestāga delegācijas vadītāja. Viņai vārds uz nākamajām divām minūtēm. Vai viņa vēlas izteikties? Lūdzu. Vai, jā. Vai viņa ir šeit? Jā, lūdzu, vārds jums. Paldies. Paldies par eh, doto iespēju izteikties un sirsnīgs paldies par ļoti plašo visaptvarošo prezentāciju no Debolas kundzes. Mums rada bažas eh, budžets. Mums ir ļoti daudz dažādi uzdevumi identificēti, tie ir pilnīgi noteikti nepieciešami, bet tiem ir jāparedz arī nepieciešamie finanšu līdzekļi, un 2020. gada budžetā jau tagad trūks 30 miljonu finansējuma, un uh, arī redzam, ka daudzgadu programmēšanā ir par 50% trūkst uh, uh, finansējuma. Eiropola budžets tiek samazināts, un mums rodas jautājums, uh, vai mēs varētu kaut ko darīt, lai nodrošinātu nepieciešamo finansējumu, nepieciešamo budžetu. Ir skaidrs, ka ar pašreiz paredzēto budžetu Eiropols nespējas pildīt savas funkcijas pilnībā. Un ir tiešām apdraudēta visu uzstādīto uzdevumu izpildīšanas iespēja, ja budžets netiks būtiski palielināts. Paldies! Paldies! Mm. Tagad uzklausīsim Demetris Demetriju kungu, kas pārstāv Kīpras delegāciju. Vārds jums lūdzu. Ieslēgs mikrofons runātājiem. Thank you. Kirija, ja Kirija, Simbroedri. Priekšsēdētāja kungs, priekšsēdētājs kundze, es kā Kipras. Uh, pārstāvniecības pārstāvs vēlos pateikties, ka paudāt atziņu par mūsu komentāriem, ko rakstvedē iesūtījām. Tāpat vēlos uzsvērt to, ka guest officers, jeb uh, vies uh, policisti veic ļoti labu savu darbu. Mums bija iespēja pagājušajā nedēļā tikties ar uh, Kipras um, policijas pārstāvjiem, un mēs dzirdējām, ka viņi ļoti labi veic savu darbu. Tomēr vēlos celt trauksmi. Tāpēc, ka Kipra ir Eiropas Savienības valsts, kas pat labāk un pēdējo gadu laikā saskars ar lielāko bēgļu plūsmu. Mēs uzņēmām ļoti lielu bēgļu skaitu, un tas nav. Un tas ir saistīts ar to, ka a, okupētā Kipras daļa netiek uh, uzraudzīta, un jūs zināt, priekšstādāta kungs, Debole kundze, jūs zināt, ka Turcija ar uh, līdmašīnām nosūta nelegālos migrantus uz, uh, uz Kipras eh, neaizsargāto teritoriju, un eh, tad šie cilvēki notāk, nonāk neatkarīgās Kipras teritorijā un pieprasa tur patvērumu. Tas ir jautājums, ko vēlos jums uzdot. Cik lielā mērā šis temats jūs uzsver, cik lielā mērā ar viespolicistu atbalstu uzsveru, ka viņa darbs ir ļoti vērtīgs. Eiropols var sniegt savu ieguldījumu šīs problēmas risināšanā. Paldies! Tos. Paldies Demetrija kungam! Un tagad atvērsim diskusiju visiem uh, deputātiem, kas ir pauduši sev interesi iesaistīties šajā diskusijas daļā. Kā jau minēju iepriekš, Katram runātājam tiks piešķirts maksimums divas minūtes. Uzklausīsim divus nacionālo parlamentu deputātus un tad vienu Eiropas parlamenta deputātu. Pēc tam arī dzirdēsim Debolas kundzes atbildes. Sāksim ar Gelecis kungu. Gelecis kungs no Grieķijas pārstāvniecības. Kelēckis kungs, vai jūs esat zālē? Jā, lūdzu. Labi, pēcpusdiena, priekšsēdētāja kungs un debals kundze. Es esmu Grieķijas parlamenta deputāts un es pārstāvu Evros reģionu. Evra ir izšķirošs reģions, kam ir jūras un sauszemes robeža ar Turciju. Nesen Debola pa, pavasarī apmeklēja Evru un viņi pārliecinājās par to, ka pastāv liela bēgļu plūsma. Šie bēgļi nonāk Grieķijā no Turcijas. Pēdējo dienu gadu laikā, jāsaka, šī problēma ir pieņemsies spēkā, un šo cilvēku skaits ir pieaudzis. Apmeklējot Evru, uh, radās jautājums, vai nevajadzētu šādus viesu policistus izvietot ar evrā. Es vēlētos jautāt, vai ir panākts kāds progress šai ziņā un vai tiešām Eiropol ir paredzējusi izvietot viesu policistus arī evrā. Tāpat man ir vēl jautājums par to, vai panāks kāds progress saistībā ar Eiropola un Turcijas vienošanos par sadarbību sniedzot informāciju migrācijas un uh, noziedzības jautājumos, ar kuriem nodarbojas Eiropola. Paldies, Klēcis, tagad vārds Strongs Pist kundzei no Zviedrijas delegācijas. Yes, please. Eh, tak, herr ordförande, för ordet. Paldies priekšsēdētāji par doto vārdu. Es eh, no sākuma gribēju sirsnīgi pateikties Eiropolam, Eiropola darbiniekiem. Viņi tiešām ļoti labi un cieši sadarbojušies ar Zviedrijas kompetentajām iestādēm. Un eh, Zviedrijas parlamentam bija iespēja apmeklēt Eiropolu Es domāju, ka arī citām delegācijām noteikti būtu vērts apmeklēt Eiropolu, jo tas ļauj labāk saprast to, kā darbojas Eiropols, un tas ļauj arī labāk saprast, kā nodrošināt uh, labu sadarbību starp Eiropolu un nacionālajām iestādēm. Es uh, iepazinos ar šo mm, plā, mm, dokumentu, darba plāns 2020. un 2022. gadam. Uh, Šeit tiek eh, runāts par eh, to, kādas ir prioritātes, kāda eh, ir stratēģija Eiropolam turpmākajos gados. Es domāju, ka tas, kas attiecās uz noteiktajām prioritātēm, tad ir ļoti svarīgi, lai tiktu panākta vienošanās arī par konkrētiem mērķiem, lai iekļaut šīs prioritātes paredzētajā stratēģiskajā plus plānā. Uh, kā lai Eiropols būtu spējīgs paveikt tā, visu ieplānoto noteiktos uzdevumus, ir skaidrs, ka um, Eiropolam ir cieši jāsadarbojas arī ar PES. Ir ļoti ie, daudz iespēju, kā stiprināt, kā veicināt sadarbību, tas var novest pie labiem rezultātiem. Patiesais jautājums tagad ir, kā Eiropols var attīstīties nākotnē, attīstīties tālāk. Par uh, to ir jādomā par to, kā veicināt, kā stiprināt koordināciju tā, lai Eiropols uh, varētu aktīvāk un veiksmīgāk iesaistīties. Ir jādomā arī par to, kā Eiropols reaģē uz aktuālajiem izaicinājumiem. Tas ir viens no būtiskākiem jautājumiem arī Zviedrijas delegācijai. Paldies, un tagad es gribētu dot Sasalehos kungam vārdu, lūdzu. Muchas gracias, eh, presidente. Muchas gracias, eh, direktora de. Paldies, paldies priekšsēdētāji. Paldies par sniegto prezentāciju. Mm, paldies, ka turpinat eh, aktīvi izrādīt interesi par sadarbību ar parlamentu. Tas mums ir a, abiem apusēji izdevīgi. Jūs noteikti zināsiet jau, ka Eiropas parlaments vēlas turpināt stiprināt uh, Eiropola lomu. Un tos arī ļoti skaidri atspoguļots parlamenta nostājā, ko mēs paudām, kad runājam par Eiropola finansējumu. Jūs uh, zināt, ka aizvien pieaugs. Uh, Mm, Eiropolam paredzēto pienākumu apjoms, darba apjoms. Tas eh, viss ir mūsu pilsoņu interesēs. Esmu ļoti nobežījies, eh, mm, redzot, kā tiek paredzēti eh, budžeta samazinājumi. Un ļoti svarīgi ieprotokolēt visu, kas tiek teikt šodienas sanāksmē, lai mēs varētu sūtīt skaidru vēstījumu Eiropas līderiem. Un es vēlētos uh, doties pat vienu soli tālāk. Es vēlētos, lai arī Eiropols uh, spērtu vienu soli tālāk. Es gribētu zināt, kas notiks, kāda būs ietekme uz aģentūru vissliktākajā iespējamā scenārija gadījumā, kuras nozares visvairāk skars uh, paredzētie budžeta samazinājumi. Paldies Zarzelehus kungam. Man ir diezgan garš runātāju saraksts. Es um, ierosinātu uzklausīt uh, vēl dažus jautājumus, ņemot vērā, ka uh, Pirmā diskusijas daļa ir līdz pulksten 3.30 šajā pēcpusdienā, un jau pie mums ir pievienojušies arī nākamie paneļa runātāji. Tad, tad no šī brīža paredzētais runāšanas ilgums saskaņā ar iepriekš paziņoto kārtību, proti no sākuma uzklausam divus nacionālo parlamentu delegātus un vienu Eiropas parlamenta deputātu. Tagad uzklausīsim Konovejas kundzi no īrijas. Nē, es atvainojos, viņa ir Eiropas parlamenta deputāte. Tagad uzklausīsim Okalaiena kungu no īrijas. Lūdzu, vai pareizi izrunāju jūs uzvārdu, jautā priekšsādātājs. Es atvainojos, saka priekšsādātājs. Runātājiem nav ieslēgts mikrofons, diemžēl. Mike, it's important for the translators. I beg your pardon. Madam Executive Director. Izpildirektoras kundze, jūsu ziņojumā es nepamanīju nekādas atsauces uz Brexitu. Uh, vai nu tas neparādījās nedz uh, ziņojumā par periodu no marta līdz septembrim, nedz arī plānā 2020. līdz 2022. gadam. Mums ir palikušas tikai piecas nedēļas, kad Lielbritānijā iespējams izstāsies no Eiropas Savienības. Vai jūs lūdzu varētu pastāstīt kopīgā parlamentārā uzraudzības grupai par to, kādas būs mūsu turpmākās attiecības ar apvienoto karalisti, neatkarīgi no tā, kā viņi pametīs Eiropas Savienību? Um, Eh, Eiropola darbs eh, ir ļoti svarīgs. Eh, ir īrijā, mēs arī esam apņēmības pilni turpināt aktīvi sadarboties ar Eiropolu. Uh, Eh, mums notiek arī laba sadarbība ar policijas dienestiem Ziemeļīrijā. Kas notiks, kad šis policijas dienests būs ārpus Eiropas ģimenes, ārpus Eiropola ģimenes, precīzāk runājot? Vai jūs lūdzu varētu sīkāk pastāstīt, kas ir darīts, lai risinātu šos ļoti, ļoti svarīgos jautājumus? Paldies! Paldies! Tagad klausīsim Lālēta kungu no Igaunijas. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, Balskundze. Pirmkārt, gribu teikt uh, paldies par uh, uh lielisko runu. Jūs uh, runājat par to, cik svarīgs uh, ir Eiropols, cik svarīga ir šīs aģentūras darbība apkopojot informāciju. Jūs runājat par to, ka mums notikusi pārēja no datu apkopošanas uz informācijas apkopošanu. Es uh, sliecos jums piekrist. Man ir 20 gadu pieredze policijas darbā, un es zinu, ka informācija ir ārkārtīgi svarīga, jo īpaši, ja runājam par nopietnu noziegumu izmeklēšanu. Diemžēl mēs arī zinām, ka vēl joprojām ir uh, atsevišķas dalībvalstis, kas neiegulda pietiekami daudz resursu, lai uh, iekļautu nepieciešamo informāciju Eiropola datu bāzēs. Tas, protams, ir katras pašas dalību valsts ziņā, ko tā dara vai ko tā nedara, bet daudz kas ir atkarīgs arī no Eiropola, ko tieši Eiropols vēlas panākt. Ko jūsuprāt Eiropola varētu darīt, lai mm, panāktu to, ka dalību valstis iesniedz informāciju Eiropola um, datubāzēs daudz aktīvāk. Paldies, un tagad uzklausīsim Eiropo, Eiropas parlamenta deputātu. Paldies, paldies par informatīvo prezentāciju. Man ir īsi jautājums. Man interesē sadarbības starp Eiropolu un trešajām valstīm. Vai jūs lūdzu varētu pastāstīt uh, galvenos izaicinājumus un galvenās iespējas šajā jomā, jo īpaši domājot par partnerību ar Rietumbalkāniem? Balkāniem? Un tas man ir īpaši interesējošs jautājums, jo esmu nevien Bulgārijas pārstāvis, bet uh, es uzskatu, ka šo, šīs valsts atrodas ļoti nozīmīgā ģeopolitiskā situācijā. Atcerēsieties, ka sadarbība ar Rietumu Balkānu valstīm bija ļoti svarīga uh, nesenās migrācijas krīzes laikā 2015. un 2016. gadā. Paldies! Paldies, un tagad uzklausīsim Konvejas kundzi no īrijas. Gomagos is actually Mr. Conway. Uh, tas ir Konveja kungs runātājs, uh, labo priekšsādātāju. Esmu piedalījies jau vairākās uh, šo komiteju sanāksmēs, un Bolas kundze atcerēsies, ka es gari un plaši runāju par Brexitu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 aizvien pieauga dažādi apdraudējumi tieši drošības jomā, un Bolas kundze noteikti atcerēsies, ka es viņu aicināju ierasties Dublinā, runāt ar mūsu komiteju. Mēs apmainījāmies pēc sanāksmes Bukarestē ar saviem telefona numuriem, un de Bolas kundzes birojas pat uh, nekādā ziņā neapstiprināja, ka viņi ir saņēmuši mūsu ēpastu. Esam ļoti vīlušies, ņemot vērā to, ka šīs komitejas mērķis ir būt uzraudzības komitejai, ja, tad es gribētu atkārtot savu lūgumu. Uzaicināt Debalskundzi ierasties īrijā, Dublinā un pievērsties ļoti aktuālajiem, ļoti svarīgajiem jautājumiem, kas saistās ar Brexit. Paldies! Tagad Ketī Rausa kungs no Kipras. Dien priekšsēdētāji kungs, Debolis kundze vēlos pieminēt vienu lietu, kas attiec uz organizēto noziedzību, narkotiku kontrabandu. Un iespējams arī jaunos narkotiku veidus. Kīprā pagājušajā mēnesī atradām beigtu eh, nogalināta sieviete, kas, noda, kas piedalījās pagānistiskās eh, darbībās, izmantojot Eh, narkotikas un tas eh, nar šīs eh, ceremonijas paganistiskās organizēja cilvēks no Latīņa Amerikas, un viņš tagad ir pazudis kaut kur Eiropā, un es lūdzu mm, apmainīties ar informāciju saistībā ar organizēto noziedzību no Eiropola. Kāda ir stratēģija attiecībā ar narkotiku, attiecības narkotiku kontrabandu un uz kontrabandistu notveršanu? Dālī kundze no Eiropas parlamenta. Paldies priekšsādātāji, paldies eh, izpildirektors kundzei. Man ir jautājumi par strateģiskajām prioritātēm. Pirmkārt, jūs runājat par to, ka notiek pārēja no tiesības sargājošo apkomisniecības eh, sniegš, pakalpojums sniedzēja iestādes uz jaunām pilnvarām, vai jūs runājat par kaut kādām pilnīgi jaunām pilnvarām, vai jūs runājat par to, ka strādāsiet citādāk, ka tiks izmantota informācija no sošiem amatiem, nedaudz, no avotiem, nedaudz citiem nolūkiem, un arī tas, ko jūs teicāt par to, ka Eiropolam ir jābūt inovāciju un pētniecības galvgalī, un es labprāt dzirdētu sīkāk, kā jūs to paredzat īpaši sadarbībā ar privāto sektoru, apstrādājot datus, datus, ko apkopo privāti uzņēmumi. Un visbeidzot, eh, man visbūtiskākais jautājums ir par Eiropola ārējo stratēģiju, par to, ka darbinieki tiek nosūtīti uz valstīm ārpus Eiropas Savienības. Tas jau notiek vairākus gadus, man šķiet, bet vai jūs varētu pastāstīt par kādiem piemēriem, kādās misijās darbinieki ir nošu, nosūtīti, kāda informācija ir tikusi apkopota pateicoties tam, un jo īpaši es gribētu zināt par gadījumiem, kad informācija ir apkopota bez trešās valsts sadarbības piekrišanas. Paldies! Tagad Karapopulas kungs no Grieķijas. Paldies, priekšsēdētā kungs. Eiropola sadarbības padziļināšana ar Frontex, lai labāk nu, uzraudzītu Eiropas Sanības ārējās robežas un uh, mētiecīgi vēršanās pret uh, noziedzīgiem grupējumiem ir apstiprinājusies. Īpaši Grieķija tagad saskārs ar uh, Turcijas organizētu uh, migrantu plūsmas pieaugšanu e, Grieķijā. Evrā a, pieaug um, bēgļu skaits. Uh, Šosēsdien uh, bija īpaši ārkārtējā uh, sēde um, starp drošības, aizsardzības un ārlietu ministriju organizēta. Uh, īpaši smaga situācija uz Grieķijas salām. T tur uh, e, cieši vietējās kopienas. Mēs lūdzam Eiropolu palīdzēt, lai atklātu migrantu um, tirgotāju uh, tīklus. Nedrīkst graut uh, um, Eiropas solidaritātes uh, ideju, nepalīdzot tām valstīm, kas saskaras ar uh, lielāku uh, bēgļu plūsmu. Mēs saskaramies arī ar uh, narkotiku kontrabandu un cilvēku tirzniecību. Mūsu mērķis ir kopīgs drošāka, stabilāka Eiropa. Runājot par Eiropas vienošanos ar Turciju, diemžēl, Turcija ir atbildīga par to, ka nav vainagojusies šī vienošanās ar panākumiem. Turcijā darbojas liela daļa uh, cilvēku tirgotāju un noziedzīgo grupējumu, taču Turcija neko nedara, lai apkarotu šādu grupējumu darbību. Un ši, šis, šie grupēm darbojas gar Eiropas Savienību garā pustā. Turklāt Turcija apdraud, eh, paziņo, eh, ka tā pavērs savus robežas eh, visiem bēgļiem no, no Turcijas, lai tie nonāktu Eiropas Savienībā. Ko jūs darīsiet, lai stiprinātu šo vienošanos starp Eiropu un, Tur un Turciju? Europeo. Kiniči, Eiropas parlaments. Lielas paldies, priekšsādātāji. Lielas paldies arī Devalas kundzei. Mēs esam tikušās jau vairāk kārt. Paldies par jūsu prezentāciju un paldies arī par to, ka šī kopējās uzraudzības grupa uh, var sniegt savu atbalstu Eiropola darbībai. Protams, mēs ļoti uztraucamies par to, vai Eiropola varēs pilnībā veikt savus uzdevumus. Man ir daži jautājumi, kas ir mazliet konkrētāki. Jūs runājāt par lielāku vardarbību un arī par krimināliem grupējumiem, kas ir atbildīgi par uh, tādiem smagiem nosaugumiem kā cilvēktirdzniecība, narkotika kontrabanda un pat uh, finanšu noziegumi. Es uh, gribētu zināt, vai, ja runa par organizēto noziedzību, vai Eiropolam ir pietiekami daudz naudas un cilvēku resursu tā apkarošanai. Uh, Jūs runājāt arī par savām prioritātēm um, attiecībā uz likumdošanu. Vai jūsuprāt ir vajadzīgi kādi jauni tiesību akti? Ja runa par jauniem finanšu noziekumiem, mēs ļoti labi saprotam, ka kļūst arvien grūtāk izsekot uh, finanšu plūsmām. Ir daudz uh, dažādu valūtu, tāpat arī ir ļoti daudz uh, dažādu izsmalcinātu veidu, kā izsekot finanšu darījumiem. Uh, Jūs runājāt par Eiropas ekonomisko un finanšu noziegumu centru. Vai ņemot vērā pēdējās pieņemtās direktīvas, piemēram, direktīva par informācijas apmaiņu starp tiesība aizsardzības iestādēm, vai jūsuprāt Eiropolam ir visi vajadzīgie instrumenti, ņemot vērā to, ka pavisam drīz sāks darboties arī Eiropas prokuroru birojas. Paldies! Jā. Mm, dāmas un kungi, godāmie kolēģi, Debolas kundze ļoti pareizi norādīja uz to, ka Eiropolu mēs vēlamies izveidot par um, informācijas mēzglo. Uh, Es gribētu skaidri norādīt, ka informācijas mezgls var darboties tikai tad, ja tā rīcībā ir vajadzīgie dati, taču datu aizsardzības noteikumi dažādās dalība valstīs ir ļoti atšķirīgi, un dažkārt dažās valstīs uh, likumi mm, aizsargā uh, apsūdzētos. Es gribētu zināt, vai uh, dalība valstis uh, ir nonākušas savā sadarbībā tik tālu, ka tās patiešām var apmainīties ar datiem. Tika pieminēts arī Brexits. Vai eh, viss ir sakārtots tā, lai pēc tam, kad apvienotā karaliste būs kļuvusi par trešo valsti, mēs varētu pietiekami labi apmainīties ar datiem un tos arī lietot? Uh, Trešais punkts. Jūs runājāt par bērnu pornogrāfiju, par tumšo tīklu, par darknet. Gribētu zināt, vai pastāv kādas eh, īpašas, eh, kādi īpaši veidi, kā nokļūt eh, pie šiem uh, vainīgajiem, vai mēs varam pietiekami labi izspiegot uh, šos uh, ziņu nodevējus, vai mēs uh, patiešām varam tikt galā ar šo tumšo tīklu, un ja mēs to nevaram izdarīt, tad ko vajadzētu mainīt, lai mēs varētu beidzot sākt uh, rīkoties. Pēdējais punkts - naudas atmazgāšana. Bundestagā mēs pieņēmām uh, likumu par pierādījumu slogu, un proti tagad tiem, kas tiek turēti aizdomās par kādiem netīriem naudas līdzekļiem, ir pienākums skaidrot, mm, kā viņi pie tiem ir nonākuši. Es gribētu zināt, vai šādā veidā mēs varētu vērsties pret nelegāliem naudas darījumiem. Purras kundze no Somijas. Vai es pareizi izrunāju jūsu vārdu? Jā, ļoti labi. Paldies, priekšādātāji! Paldies arī Debolas kundzei, izpildirektorei. Mans komentārs ir gandrīz eh, tāds pats um, kāds tikai uzdots, ko uzdeva mana delegācija. Proti, es gribu runāt par budžetu. Mēs eh, saprotam, ka ir ļoti daudz dažādu neatrisinātu jautājumu, piemēram, naudas plūsmas, terorisms, kibernoziedzība un tā tālāk. Vienlaicīgi Eiropolam ir piešķirtas pilnīgi jaunas funkcijas un uzdevumi. Tā skaitā te ir runa par kontrabandu, par eh, noziegumiem internetā. Ļoti daudzi šie jautājumi netiek atrisināti. Eh, šie jautājumi drīzāk kļūst vēl sāsinātāki un tos ir grūtāk atrisināt. Mans jautājums tā kā mēs visi piekrītam, ka Eiropolam ir eh, jānodrošina pietiekami daudz resursu, proti jāpiešķir vairāk eiro. Gribētu jautāt, vai pastāv tādi reāli draudi, ka šī tik ļoti svarīgā mums visiem institūcija saņem arvien vairāk uzdevumu, bet resursu to risināšanai nav. Un ja tā ir, tad kādā veidā jūs nosakāt prioritāti, kādi uzdevumi būtu jāveic pirmie? Uh, Kenko kundze, Eiropas parlaments. Paldies! Izteikšos nīderlandiski. Mani kolēģi pagājuši, kad iepazinās ar jūsu ziņojumu. Un uh, tajā tika norādīts, ka ir vajadzīgas rekomendācijas. Un proti tika runāts par to, ka Eiropolam ir jākļūst par informācijas mezglu. Šeit ir runa par informāciju par radikalizāciju, tātad tā, tā, ir runa par dažāda veida kontaktiem, kā tikt galā ar dažādām problēmām, tāpat arī te runa par kontaktiem ar dažādām personām. Gribētu zināt, vai te kaut kas ir mainījies, vai arī ir panākts progress. Es gribētu saprast, vai jūs jau esat apzinājuši grūtības un kur mēs varētu mm, iegūt pievienoto vērtību no Eiropola. Es saprotu, ka uh, jums ir bijušas problēmas ar datu apmaiņu ar dažām dalībvalstīm. Mums ir jānodrošina līdzsvars starp uh, drošību, starp uh, pilsoņu aizsardzību un viņu datu un privātās dzīves aizsardzību. Proti, mums ir jārunā ne tikai par terorismu, bet arī par, piemēram, mm, bērnu izmantošanu, tāpat arī par uh, dažāda veida šifrētām ziņām, aiz kurām var slēpties noziedznieki internetā un mūsu nespēja tiem tikt galā. Tika pieminēt arī resursi. Gribētu saprast, kā jū, jūsu galvā izskatās šī Eiropola nākotne un kā Eiropols varētu tikt galā ar visām šīm problēmām, piemēram, ja Eiropola nāktos saskarties arī ar personāla samazināšanu. Uh, Gribētu zināt arī, kāds ir dzimu līdzsvars Eiropolā, tātad vai vadošo mm, amatu vidū ir daudz sieviešu. Mēs uh, uzskatām, ka mm, šī daudzveidība ir ļoti būtiska, lai aptvertu visus aspektus. Paldies, tagad Mirjam Tūs, Kipra. Paldies, priekšstādātāji kungs. Vēlos uzdot šādu jautājumu. Cik lielā mērā ir izvērtēts um, naudas plūsmas apjoms kriptovalūtā Eiropas Savienībā. Un cik daudz gadījumu ir saistīti ar nelegālu darbību, īpaši attiecībā uz teroristisku organizāciju finansēšanu. Tāpat Vēlos uzdot jautājumu, cik lielā mērā jūs uzskatāt, ka ir vajadzīgs dalībvalstīm izstrādāt uh, regulējums šādas problēmas labākam risinājumam? Un vai varbūt vispār varētu, vajadzētu aizliegt kriptovalūtas? Paldies! And Mr. Rikmont from Belgium. Monta kungs no Beļģijas. Es atvainojos, Pikmontas kundze no Beļģijas. Paldies, priekšstādā kungs. Paldies, priekšādātāji! Vispirms es vēlētos apsveikt šo mūsu parlamentāro uzraudzības grupu. Uzskatu, ka šādā veidā mēs varam nodrošināt daudz labāku dinamiku, kontrolējot tik svarīgu aģentūru kā Eiropols. Sirsnīgi sveicu visus mūsu kolēģus no visām dalībvalstīm. Divi jautājumi Debolas kundzei. Vispirms par Eiropola ārējo stratēģiju un to, ka Eh, Eiropolam ir eh, jānoslēdz arī līgumi ar trešajām valstīm, tātad operacionālās sadarbības eh, līgumi, kur ir dažkārt grūti aptvert, kā, kas eh, te tieši tiek iekļauts. Tāpat arī vēlos norādīt, ka dažas no šīm valstīm ir eh, tā saucamie autoritārie režīmi. Es gribētu zināt, kas eh, tiek darīts, lai izvērtētu to, kas tiek iekļauts šajos līgumos un kā šie līgumi ietekmē cilvēktiesības. Tāpat arī gribētu, lai jūs man mm, pastāstītu par uh, Eh, sarunām ar uh, MENA valstīm. Tāpat arī es gribētu zināt, kas ir noticis attiecībā uz nesen pieņemtajiem līgumiem un uh, sadarbību. Gribētu zināt, kāpēc šāda sadarbība tiek veidota. Tāpat arī es gribētu saņemt mazliet vairāk informācijas, nekā ir iekļauts jūsu mājaslapā. Esam saņēmuši arī papildu lūgumu izteikties. Mēs kā pēdējam dosim vārdu Jakuzis kungam no Grieķijas. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāj kungs, ka devāt man iespēju tā pēkšņi uzdot savus divus jautājumus. Pirmkārt, vēlos teikt, ka mums ir jāstiprina no savas puses risinājumi iespējas ļoti smagai problēmai, kuru pamat, kas pamatoti ir radusies saistībā ar budžetu, kas paredzēts Eiropola stiprināšanai. Otrakārt, ņemot vērā to, ka šā kā tā runājam par uh, bēgļu plūsmas pieaugumu, kā to minēja pārstāvi gan no Kipras, gan no Grieķijas parlamentiem, notiek uh, klimata konference samits ANO šodien. Eiropola pamat uh, uzdevums ir arī pret, pret klimatu pastrādāto noziegumu um, izmeklēšana novēršana. Ja es gribētu zināt, kāda tieši ir stratēģija vides nozieguma apkarošanai saistībā ar to, ka nav nekādu šaubu, ka klimata izmaiņas ir arī citas starpā noziedzīgu darbību rezultāts. Un šādi noziedzīgi nodarījumi notiek daudz kur Eiropā. Paldies! Okay, had... Labi. Ir izteikušies vairāk nekā 20 runātāji. Visi runātāji ievēroja uzstāšanās laiku. Lielas paldies par to! Un uh, mums ir atlikušas vēl kādas 15 minūtes. Es redzu, ka Jūs ļoti labi tiekat galā ar atbildēšanu uz jautājumiem. Dariet visu, kas ir jūsu spēkos, lai atbildētu uz visiem uzdotajiem jautājumiem. Lūdzu, Debolas kundze, jums atkal 15 minūtes. Par budžetu. Pirmkārtām liels paldies visiem par jautājumiem. Visi ir ļoti interesanti. Un liels paldies arī par izrādīto interesi Eiropola darbām. Vispirms es mēģināšu salikt šos eh, jautājumus pa grupām, ja vien tas ir iespējams. Pirmais jautājums par budžetu. Patiešām 2020. gadā budžeta priekšlikums, ko publicēja komisija maijā, bija zem gaidītā, tātad 33 miljoni un 50 eh, darbinieki mazāk salīdzinot ar valdes priekšlikumu, bet jebkurā gadījumā liels paldies eh, Eiropas parlamenta sniegtiem atbalstam. Uh, Mūs uztrauc tas, ka Eiropas Savienība ir ieguldījusi ļoti daudz um, kopā ar dalībvalstīm, lai nodrošinātu, kā ārējā drošība uzlabojas. Mūs uztrauc iekšējie drošības apdraudējumi. Uzskatām, ka ir jānodrošina līdzsvars starp ārējo un iekšējo drošības apdraudējumu, tā lai, ja runa par iekšējo drošību, mēs nekļūtu pār vājo ķēdes posmu drošības līmenī. Tas, kas mums ir jādara, ja budžets neatbildīs valdes priekšlikumiem, mums vajadzēs pārprioritizēt mūsu aktivitātes. Tas jau ir aprakstīts mūsu programmēšanas dokumentos. Tāpat arī mums ir jāpārveido prioritātes attiecībā uz dažiem lēmumiem, kas tika pieņemti Eiropas stratēģijā 2020. Kas tieši šeit tiks ietekmēts? Tātad tā, tā, um, viesdarbinieku nozīmēšana uz hotspotiem, tāpat te ir runa par cilvēku tirzniecību. Būs ietekme arī uz sekundārajām kustībām. Mēs vēlamies stiprināt arī mm, centienus attiecībā uz smagu uh, noziedzību. Mēs redzam, ka Eiropas Savienībā ir arvien vairāk tādu narkotiku, eh, kādas iepriekš pat eh, nepazinām. Redzam arī, ka pieaug vardarbība. Un šeit eh, iespējā rēģēt noteikti cietīs. Mums vajadzēs pārprioritizēt Eiropu mūsu aģentūras uzdevumus. Pašlaik mēs, mēs sastādām prioritātes. Tātad mums ir uh, atvēlēti līdzekļi tikai 15 uh, lietām, kur mums ir tādi mērķi, kas uh, noteikti ir jāsasniedz un kur mums ir jāsniedz atbalsts dalību valstīm, bet īsnībā 40 līdz 45 lietās šāds atbalsts būtu nepieciešams. Uh, Tāpat arī mēs eh, saprotam, ka noziedzība attiecībā uz vīdi palielināsies. Mums jau ir sagatavoti analītiskie projekti, kā cīnīties pret šāda veida noziegumiem. Mēs esam atkarīgi no informācijas apmaiņas ar dalībvalstīm, bet arī šeit mēs noteikti jutīsim ietekmi. Investīcijas IT, eh, nelegālais saturs tiešsaistē. Šeit Mums vajadzētu modernizēt sistēmu, ko sauc par īrma. Mums ir vajadzīga tāda sistēma, ko varētu vieglāk adaptēt un ko varētu izmantot dažādās dalību valstīs un eh, dažādās eh, interneta izmeklēšanas nodeļās. Šeit ir runa par ļoti lieliem naudas līdzekļiem. Ja mēs nesaņemsim naudu no Eiropas, mēs nevarēsim šo sistēmu modernizēt, un katrai dalībvalstī vajadzēs eh, pašai investēt līdzekļus. Un tas būs uh, ļoti sarežģīta dalībvalstīm no naudas viedokļa, un, protams, ka tiks sarežģīta arī sadarbība Eiropas līmenī, un nevarēs nodrošināt komunikāciju starp šīm nodaļām un pakāpojumu sniedzējiem. Budžeta ziņā jūsu atbalsts ir ļoti svarīgs, īpaši, ja runa par novatoriskumu un pētniecību. Mums ir jānodrošina, lai mēs būtu priekškalā attiecībā uz pētniecību. To pieprasa visas dalībvalstis Eiropas Savienībā. Ik viens ir iesaistīts šajā darbā, tātad dalībvalstis tiesība aizsardzības iestādes mēģina radīt modernus risinājumus policijas darbām. Mēs mūsu darba grupā esam sagatavojuši projektu, kas uh, pēta dažādus pasākumus, kas tiek veikti dalībvalstīs. Mēs izvērtējam to, kas būtu jādara Eiropas līmenī. Protams, ka tā mums būs vajadzīgs budžets. Mūsu mērķis ir izveidot Eiropas policijas risinājumus visām dalībvalstīm, tām, kurām ir līdzekļi un tām, kurām šādu līdzekļu nav Eiropas kontekstā. Jautājums par viesdarbiniekiem Kiprā. Eiropola mandāts ir skaidrs. Mēs neesam Eiropas federālās izmeklēšanas birojas, un mēs nevaram veikt nekādus izpildu pasākumus. Mums vienmēr ir jāņem vērā mūsu mandāts, un Eiropola mandāts ir nodrošināt saikni starp informāciju, darboties kā kriminālās izmeklēšanas eh, informācijas mezglā. Mums ir jāmēģina novērst eh, mm, smagi un organizēti noziegumi, kas ir uzskaitīti pirmajā un otrajā pielikumā. Tātad mēs varam akceptēt šādus informācijas pieprasījumus no dalībvalstīm tikai tad, kad, kad tas ietilpst mūsu tiesiskajā ietverā, un pēc tam mēs sadarbojamies ar dalībvalstīm. Tātad dalībvalstis ir tās, ko mēs varēsim iesākt ar šo informāciju, kas mums ir iesniegta. Ja mēs varam izmantot šo informāciju tikai salīdzināšanai ar mūsu rīcībā esošo informāciju, tad tā arī būs. Ja jūs mums sniedzat eh, papildu informāciju un lūdzat piedalīties izmeklēšanā, tad to mēs arī darām. Tātad dalībvalstis ir par to atbildīgas. Eiropols nekādā veidā nekļūst par informācijas īpašnieku, tās ir dalībvalstis. Kritērija attiecībā uz Kipru. Uh, Mums bija problēma, tāpēc, ka attiecībā uz mūsu prioritāšu schēmā mēs nevarējām sniegt vajadzīgo atbalstu Kipras iestādēm. Mēs um, bijām ieviesuši kritēriju, kur viss ir atkarīgs no iedzīvotāju skaita. Mēs izmainījām šo kritēriju, mēs sapratām, ka Kipras varas iestādes saskaras ar ļoti lielu slogu, un tagad mēs varam sniegt labāku atbalstu Kipras varas iestādēm. Bet uh, Tas ir atkarīgs no Kipras varas iestādēm, vai tās šeit liek iekšā lietas, un tad ar attiecīgo nodaļu Hāgā mēs varam sniegt atbalstu Kipras varas iestādēm dažādās lietās. Mēs, protams, strādājam arī ar cilvēktirdzniecību un arī ar organizētās noziedzības grupām. Tas ir mūsu mandātā. Uh, Mēs sadarbojamies arī ar Frontexu, un sadarbību var izvērtēt kā ļoti labu. Evrasas reģions Grieķijā. Mēs nesūtam tur viesdarbiniekus, bet sūtam analītiķus, kas palīdz tiesību aizsardzības iestādēm apstrādāt datus krimināllietās, kas tiek izmeklētas par vienošanos starp Turciju un Eiropolu. Mums ir eh, strateģisks eh, operacionāls nolīgums ar Tirciju, tāpat arī eh, Eiropola štāvā ir Turcijas kontaktpersona, taču mēs nevaram apmainīties ar operacionāliem datiem ar Turciju, tāpēc ka operacionālais līgums nav noslēgts. Eiropas Savienība veic sarunas par šiem operacionālajiem līgumiem, un šeit ir paredzēta iespēja apmainīties ar personas datiem. Uh, Eiropas parlamentām ir eh, savā loma um, operacionālo līgumu izskatīšanā, un pašlaik tieši tas notiek. Par ārējo stratēģiju un par ārējo drošību un sadarbību ar trešajām valstīm. Sadarbība ar trešajām valstīm ir ārkārtīgi svarīga. Ja mēs paskatāmies, piemēram, uz uh, smagiem un organizētiem noziegumiem, 65% no organizēto uh, no, nu, grupējumu vadītājiem nav no Eiropas Savienības. Mēs nevaram šeit uh, jums sniegt pietiekamus izlūkošanas datus, ja mēs nevaram saņemt informāciju no trešajām valstīm. Tieši tāpēc šādi operacionālajie nolīgumi ir svarīgi, jo īpaši ir runa par narkotikām. Mums ir operacionālais līgums ar Kolumbiju. Tas ir tāds strateģisks un operacionāls nolīgums. Tas nozīmē, ka mēs varam apmainīties ar datiem ar Kolumbijas iestādēm, un mēs varam sadarboties ar vismaz divām dalību valstīm. Eiropolu un Kolumbiju, strādājot pie uh, dažādām lietām. Trešās valstis, Rietumbalkānu valstis, mums ir operacionālajā nolīguma ar visām Rietumbalkānu valstīm, taču mums ir jāstrādā pie informācijas apmaiņas. Pašlaik informācijas apmaiņa nav īstajā līmenī, un šis jautājums mums ir ļoti svarīgs, tas ir ļoti nozīmīgs reģions, ar kuru mums ir vajadzīga cieša sadarbība. Brexits. Esam um, apspriedušies par visiem scenārijiem. Uh, valdē. Mēs arī prasījām viņu um, viedokli. Tāpat arī mēs izskatījām dažādus scenārijus un soļus, ko varētu veikt Eiropols attiecībā uz Brexitu. Mums šeit uh, parādās dažādi scenāriji, mm, dažādas iespējas, dažādi politiski lēmumi. Es atvainojos par to, ka nāsmu sniegusi atbildi uz uh, īriju un uzstāšanos parlamentā. Mēs eh, paskatīsimies, eh, kas tieši notiek attiecībā uz šo ielūgumu, bet jūs varat vienmēr sazināties ar mūsu kontaktbiroju šeit, Briselē. Tāpat arī mums ir cieši jāsadarbojas ar um, ehm, 50. darba grupu Eiropas Savienībā attiecībā uz Brexita diskusijām. Uh, Informācijas ievākšana Eiropas līmenī ir ārkārtīgi svarīga. Pagājuši gadu es devos uz visām dalībvalstīm un runāju ar visiem iesaistītajiem partneriem, lai nodrošinātu tādu padziļinātu analīzi pār informācijas apmaiņu ar Eiropolu. Mēs noteikti liksim uzsvaru uz smagiem organizētiem noziegumiem, bet arī attiecībā uz uh, terorismu un kibernoziedzību, mums ir vajadzīga cita pieeja. Mums ir jānodrošina, lai izmeklētāji varētu sanākt kopā un lai notiktu informācijas apmaiņa reāla laikā, tā lai mēs varētu saņemt visu vajadzīgo informāciju. Tāpat arī mēs gatavosim darba plānu, kā vērsties pret dažādām organizētās noziedzības grupām. Eiropas uh, pētniecības un attīstības platformā. Uh, Viss ir ļoti dārgs un resursu ir maz, tāpēc mums vajag visu salikt kopā, ja tas ir iespējams. Un Eiropols kļūst par platformu, kur tiesība aizsardzības iestādes var cīnīties viena ar otru, tāpat arī var pārskatīt, kas notiek citās dalībvalstīs. Tas nozīmē, ka tās var sazināties ar citām dalībvalstīm, lai saprastu, kā tās cīnās pret dažādiem drošības apdraudējumiem. Mēs mēģinām sniest, sniegt novatoriskus risinājumus visām tiesību aizsardzības iestādēm Eiropas Savienībā. Sadarbība ar Frontex Eiropolam ir ļoti svarīga. Mums ir abi tiesiski ietvari, protams, mums ir dažādi izaicinājumi informācijas apmaiņā starp abām organizācijām. Pagājuši gadu mums bija kopīga valde, Frontex un Eiropola valde, kur mēs prezentējām mūsu tālākās sadarbības stimulus. Tātad mēs izvērtējām sadarbību starp Frontex un Eiropolu. Frontex izpildirektors un es esam apņēmības pilni sadarboties un, protams, mēģinam arī nedubultoties, ja vien tas ir iespējams. Par datu aizsardzību un datu aizsardzības noteikumiem. Patiešām pastāv atšķirības starp uh, Eiropas Savienības dalību valstīm. Mums ir jās, jādarbojas uh, tajā tiesiskajā ietverā, kāds mums tiek piedāvāts. Tātad Mums ir datu aizsardzības amatpersona ar apmēram desmit cilvēku komandu, kas katru dienu izvērtē to, kā mēs strādājam ar saņemtajiem datiem. Un tāpat arī norāda, kā šos datus mēs varam apstrādāt un lietot, lai dalībvalstīm palīdzētu vēl vairāk un labāk. Bet uh, Protams, mēs labprāt piedalītos detalizētās apspriedēs par datu aizsardzību. Ir daudz dažādu iespēju, piemēram, mēs paskatāmies uz Eirojustu tiesisko ietvaru. Tas ir jau daudz piemērotāks jaunajam drošības ietvaram nekā Eiropols. Prioritizācija Eiropola ir viens no mūsu ikdienas darbiem. Uh, Tad, kad mēs skatāmies uz organizēto noziedzību, tad šie noziedznieki darbojas globāli, viņi darbojas visā pasaulē. Noziedznieks, no, noziegums kā pakalpojums jau ir kļuvis par uzņēmējdarbības modeli, un, protams, ka notiek arī milzīgs narkotiku imports Eiropas Savienībā. Uh, mēs rādzām, ka ir arī eh, centri Eiropas Savienībā sintētiskām narkotikām, kas tiek eksportētas uz citām valstīm. Ļoti daudzas grupu noziedzīgās aktivitātes kļūst komplicētākas un ir vajadzīga vajadzīgas īpašas tehniskās zināšanas. Mēs redzam, ka dalība valstīs eh, no mums sagaida, lai mēs piedalītos arī finanšu un uh, ekonomisko noziegumu izmeklēšanā. Tieši tāpēc mēs esam izveidojuši Finanšu un ekonomisko noziegumu centru Eiropolā. Mums ir vajadzīgi eksperti, lai mēs varētu uh, izsekot līdzi naudas kustībām, un šādu eksport, ekspertu nav nedz Eiropas, nedz arī uh, dalībvalstu līmenī. Skaitļi rāda, ka tikai 2,1% no konfiscētajiem līdzekļiem un uh, tikai 1,1% no šiem um, apķīlētiem līdzekļiem tiek patiešām konfiscēti, un tas ir ārkārtīgi sarežģīti, un uh, ekonomikai tas ir liels zaudējums. Mans uh, priekšlikums būtu uh, Ja jums ir vēl kādi jautājumi, lūdzu nosūtiet tos man un sniegsim jums atbildi rakstveidā. Tāpat arī es gribētu aicināt jūs visus viesoties Eiropolā, lai mēs varētu diskutēt vēl detalizētāk. No surprise. Paldies, Debolis kundze, jūs darījāt visu, kas jūs spēkos. Liels paldies jums, jo tieši par to šeit ir runa, jo Eiropols tie esat jūs. Paldies, ka bijāt šeit mūsu vidū, ka darījāt visu, kas bija jūsu spēkos, lai atbildētu uz uh, jautājumiem, kas šeit izskanēja. Un tagad secinu, ka jau piecas minūtes esam iekavējuši salīdzinot ar mūsu paredzēto darbu grafiku. Tūlīt pat pārēsim pie nākošā darba kārtības punkta bez kāda pārtraukuma. No 16.15 būs pieejama kafija, būs kafijas pauze, bet tagad mums vēl ir 45 stundas jāstrādā. Un tagad uzklausīsim nākošo runātāju Andreju Linta, viņš ir Eiropola valdes eh, vadītājs, un Anna Florel, viņa ir bijusi um, kopīgās parlamentās uzraudzības grupas um, Uh, priekšstādātāja vietniece un arī Rumānijas parlamenta delegācijas vadītāja. Viņa apmeklēja arī Eiropola valdi un bija uh, valdes sanāksme un bija arī novērotāja no kopīgās parlamentās uzraudzības grupas puses. Well, just, uh, to... Mēģināju jums atgādināt, ka šī valde ir atbildīga par Eiropolu daudzgadu programmēšanas programmas pieņemšanu un arī atbildīga par gadu budžetu pieņemšanu. Un tieši tāpat valdība pieņem arī konsolidēto ziņojumu par Eiropola darbību. Saskaņā ar Eiropola regulas 14. pantu valde var uzaicināt personas, kuru viedoklis ir uh, būtisks diskusiju kontekstā, un tāpēc mēs šeit arī aicinām Lintas kungu un Florija kungu. Kopīgās parlamentārās uzraudzības grupas pēdējā sanāksmē Flora kungs tika aicināts uh, novērot, uh, apmeklēt mūsu sanāksmes kā novērotājs. Un Florijas kundze apmeklēja valdes eh, sanāksmi šī gada maijā. Florijas kundze iesniedz savu rakstisko ziņojumu kopīgās parlamentārās uzraudzības grupai pirms šīs sanāksmes. Un mēs esam priecīgi, ka viņa ir mūsu viešņa. Dodu tagad jums vārdu. Uh, Bet atgādināšu, ka mūsu rīcībā ir nevairāk par 45 minūtēm, bet arī sagaidām, ka deputāti vēlēsies uzdot jautājumus, piedalīties diskusijās pirms kafijas pauzes. Un tagad Linta kungs uh, un Florija kundze, jums vārds maksimāli uz 10 minūtēm katram, un tad būs iespēja izteikties deputātiem. Uh, maksimāli divas minūtes viņu jautājumam, kur viņi uzdos mūsu šiem diviem pārstāvjiem. Lūdzu, vārds Linte kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Kopīgās parlamentāras uzraudzības grupas uh, uh, locekļi un arī Lopes kungs Eh, kā lūdzāt, eh, izteikšot īsi un pastāstīšu par Eiropola valdes pamatfunkcijām un galveno, galveno darbību kopš eh, februāra sanāksmes. Esmu ļoti priecīgs, ka esmu jūs viesis. Un mana prezentācija, kā jau teicu, būs ļoti īsa. Un ceru, ka būs veiksmīgas diskusijas par mūsu valdes tagad un nākotni. Nekavēšos vairs un tūlīt pat teikšu, ka valdība ir Gomēs aģentūras pārvaldības instruments, tas pārstāv Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentās iestādes, kas Eiropola galvenā sastāvdaļa. Kā jau jūs pamatot minēt, sākumā vēlreiz vēlos uzsvērt, ka valdi ir aģentūras galvenais pārvaldības instruments, jo to veido dalībvalstu tiesības sargājušas iestādes un kompetentās iestādes. Pie tā vēl atgriezīšos. Tā kā 1998. Eh, gada 1. oktobrī notika pirmā sanāksme. Jāatzīst, ka kopš tā laika valde ir ievērojami attīstījusies, un Eiropols arī ir kļūst par svarīgu aģentūru. Šodien valdes strateģiskais plānojums eh, nepārprotam atainojas katalogā, kas paredzēts 11. pantā Eiropola regulā. Mēs valdē pieņemam arī daudzgadu eh, darba programmu un Eiropola budžetu. Līdz ar to valde nosaka ne tikai strateģisko virzību aģentūrai, bet arī nosaka operatīvo darbību aģentūrai. Turklāt mēs esam arī ieceļošā eh, iestāde, tā skaitā arī izpildirektoru ievēlam. Uh, Mēs arī ieceļam uh, datu aizsardzības uh, uh, nodaļas vadītāju un līdz arī kopā ar valdes sekretariātu mēs arī nosakām galvenās funkcijas. Valde arī uzrauga mm, valdes vadītāju darbību Turklāt mums ir arī svarīga regulat regulatīvā funkcija, nodrošinot uh, Eiropola darbību un tā skaitā operatīvā mandāta izpildi. Valde ir pieņēmusi, minēšu tikai dažsliepas, uh, eh, galveno Eiropola Hāgā izvietoto uh, darbinieku pienākumus un uh, tiesības arī mēs ieceļam izpildirektors. direktors Runājot par eh, krāpšanās apkarošanu, mēs arī lūkojamies, lai nebūtu interešu konflikti mūsu darbiniekiem. <clears throat> Mēs arī izstrādājam jaunās eh, datu pārs apstrādes eh, sistēmas. Valde arī lūkojas, lai implementējošā uh, um, regula Eiropas Savienībā izpildītu Eiropas Savienības dalībvalstu vajadzības. 16. pantā ir, ir paredzēti noteikumi tā saucamās tran, caurskatāmības regulas uh, īstenošanai, tā ir regula numuru 1649, un mums ir jāpanāk uh, līdzsvars starp uh, datu konfidencialitāti un to apstrādi. Jums var rasties jautājums, kā valdība darbojas. Priekšsēdētājs sasauc valdes sanāksmes nākošnedēļ. 4. oktobrī es vadīšu 112. valdes sanāksmi. Kaut arī regulāri paredzēts, ka noturam vismaz divas sanāksmes katru gadu reāli, valdes locekļi sanāk kopā vismaz četreiz kopā Un tas tā tad apliecina lielo darbu apjomu. Runājot par darba grupām, par korporatīvajām lietām un par sadarbības pārvaldību. Tātad mēs tiekamies operatīvo darbību īstenošanai. Valdī, valde arī paļaujas uz dalību valstu uh, sniegtiem ieteikumiem, piemēram, Eiropa un Nacionālo vienību vadītāju viedokļiem. Uh, Tātad mums ir veiksmīga sadarbība Eiropolā. Mums ir arī drošības komiteja, kas eh, raugās par to, lai tiktu ievērot konfidencialitātes noteikumu Eiropolā. Valdei eh, ir ļoti plašs aptvērums, ir daudz dažādu tematu, ar kuriem nodarbojamies. Uh, valdē darbojas no katras dalībvalsts viens loceks un viens aizstājēja loceks un arī komisijas pārstāvis. Kā jau vēsture apliecina un mūsu pieredze par to liecina, valdes darbinieku profesionālisms ir ļoti svarīgs, lai Eiropol būtu ļoti svarīga parauga organizācija tiesības sargājušajā ziņā Eiropā un visā pasaulē valde ir arī tāds kā tilts starp kompetentajām iestādēm Eiro, Eiropolu. Mēs sūtām vēstules iekšlietu ministrijām dalībvalstīs. Ir arī kopīgā Eiropas saimnības pieeja, kas skaidro mūsu darbību. Es esmu lēpns paziņot, ka pateicoties mūsu labi uh, iestrādātai pieejai, valde pieņem tikai vienbalsīgi lēmums. Nekad nav bijis uh, iestrēguma brīdis eh, valdē, jo mēs veiksmīgi sadarbojamies. Mūsu galvenais mērķis ir veicināt uh, sadarbību ar nacionālām iestādēm, apkarojot pārobežu terorismu un organizēto noziedzību. Protams, uh, mūsu veiksmīgi rezultāti nebūtu iespējami bez veiksmīgas sadarbības un pateicoties mūsu personālam Eh, profesionālismam valdes vadībā. Un tagad vēlos dažos vārdos pastāstīt par valdes eh, nozīmi Eiropas Savienības kontekstā. Valde pat labam darbojas sarežģītā struktūra Eiropas parlaments, eh, padome un komisija. Tie visi ietekmē valdes darbu arī līdztekus kopīgās parlamentas uzraudzības grupas uzraugam. Kopš tajā spēkā Eiropola regula valde nosaka savas policija, savas politikas, savu uh, prioritātes, saskaņojot tās ar citiem spēlētiem. Eiropas parlaments un Eiropā domi ir snieguši savu ieguldījumu budžeta izstrādē, un valde uh, šai kontekstā ir ļoti atkarīga no diskusijām šajās divās organizācijās. valde izvērtē jauno uzdevumu, kas uzticēti aģentūrai, ietekmi uz aģentūras darbu. Tā mēs arī plānojam eh, savu darbību nākotnē, lai varētu mm, izpildīt uh, prasības, ko mums izvirda dalībvalsts. Es jums varu teikt, ka uh, iesaistot valdī pārobežu projektos uh, ir nācis par labu operatīvai darbībai, tāpēc uh, aicinām mūs iesaistīt pēc iespējas ātrāk projekta sākumos. Valde cieši uzrauga svarīgo projektu norises gaitu. Tas ir gan Eiropola, gan arī dalībvalsts interesēs. Kopīgā parlamentā uzraudzīta grupa, kas ir uh, vērtīga saikne starp uh, aģentūru un dalībvalstīm, ir svarīgs partners valdei. Eh, februārī notiek kopīgā parlamentāra uzraudzības grupa saskaņā Eiroporu regulas 14. panta 4. punkta aicinu kopīgās parlamentāras uzraudzības grupas eh, locekļus eh, mājas sanāksmē Bukarestē. Bija priecīgs viņus tur uzaicināt. Pateicos arī kopīgās parlamentāras uzraudzības grupas pārstāvēja Florējā, ka viņi sniedz savu ieguldījumu Valdes vārdā vēlos pateikties par uh, viņas ieguldījumu diskusijās. Māja sanāksmes ehm, rezultāti liecina par to, ka valdes ehm, aptvērums ir pieaudz. Mēs arī esam pieņēmuši ehm, ziņojumu par savu darbību 2018. gadā. Tas ir nodots arī kopīgās parlamentāras uzraudzības grupas rīcībā. Valdība pieņemot lēmumu par uh, Eiropola struktūru, saskaņā ar jaunāko 2020. Eh, gada plus stratēģiju mēs arī izstrādājām pamatus uh, kriminālo zagumu izmeklēšanas centram. Valdē arī apspried būtiskas jautājums saistībā ar budžetu prioritāro, eh, prioritāro darbību ietekmi uz 2019. gadu budžetu un arī ietekmi uz 2020. gadu budžetu un uz eh, prognozēm saistībā ar budžetu laikam no 2021. gada līdz 2027. gadam. Nākošais sanāks notiks Hāgā. Pirms uh, beidza uzstāšanās vēlos pastāstīt, ka pirms Eiropola uh, regula stājās spēkā, uh, Eiropolas uh, tīmekļa vietnē ir uh, publicēti mūsu darbības uh, kopsavilkumi, tas ir saskaņā ar caurskatāmības noteikumiem, un līdz ar to arī ņemam vērā konfidencialitātes aspekts šai ziņā. Noslēgumā vēlos teikt kaut ko par nākotni. Eiropola daudzgada programma, kuru valde pieņems līdz 30. novembrim, līdztekus eh, igada darba programmai, noteiks mūsu darbus nākošajiem trim gadiem līdz 2022. gadam. Iepriekšējā sanāks laikā, kā jau jūs apspriedāt ar eh, izpildirektori, šāda daudzgadu programma eh, tiek augstu vērtēt no valdes puses, jo tā valde var izpildīt pret to izvirzītās prasības un arī um, sniegt atbalstu nacionāliem izmeklētiem viņa ikdienas darbā, apkarojot ter starptautisko terorismu. Stratēģiskās prioritātes uh, iezīmē Eiropola programmu un valdes skatījumā tas ļoti svarīgi, kā liecina Eiropola īgada ziņojuma, pu ziņojuma publicēto strateģiskos datus. Uh, Uh, prasīs pret aģentūru arvien pieauga, un šī tendence arvien pieaugs. Skaidrs, ka nacionālajām iestādēm ir uh, vajadzīgs Eiropola atbalsts īpaši saistībā ar jaunajo tehnoloģiju attīstību, kā piemēram ar 5G. Tas ir saistīts ar um, mūsu pilsoņu apdr drošības apdraudējumu saistībā ar lieliem datiem. Uh, Somijas uh, pārstāvim eh, sniegs eh, rīt eh, pārskatu par to, kā Eiropola sadarbība ar nacionālām iestādēm palīdz risināt operatīvās problēmas. Eiropolam ar vien svarīgāk būs veicināt sinerģijas un sadarbību citām tiesības sargājušajām iestādēm. Eiropols darīs eh, visu, kas ir tā spēkos, lai stiprinātu sadarbību ar citām kopīgās parlamentārās uzraudzības grupas aģentūrām, lai nodrošinātu, ka starp aģentūru partnerība ir attīstīta visos līmeņos. Un līdz ar to vēlos beigt savu uzstāšanos. Paldies par uzmanību un esmu gatavs uzklausīt jūsu jautājumus. Thank you, Mr. Linda. Then... Paldies Lindas kungam. Un tagad došu vārdu Flores kundzei. Viņām pastāstīs par savu dalību Eiropola valdes sanāksmē. Maksimums desmit minūtes runāšanai jums lūdzu. Paldies! Kolēģi, dāmas un kungi, man ir liels prieks būt šeit. Es nenolasīšu jums priekšā savu ziņojumu, jūs to esat saņēmuši pāris īsi komentāri tikai. Sākumā gribu pateikties Andrē Lintas kungam par uzaicināšanu. Uh, apmeklēt 111. Eiropola valdes sanāksmi. Un arī gribētu izmantot šo iespēju un um, uzslavēt šo ļoti konsolidēto sadarbību, kas ir mūsu grupai iz, radusies kopš uzstā, tā uzsāka savu darbu 2017. gadā. Ir bijusi veiksmīga sadarbība ar Eiropola valdi. Jau no paša sākuma Eiropola valde ir uh, paplašinājusi darba kārtību, uh, Un uh, ir tagad vairāk jautājumu, kuros var piedalīties ar kopīgās parlamentārās uzraudzības grupas pārstāvi. Tas stiprinās savstarpējo uzticību starp aģentūru un mūsu grupu. Kā kopīgās parlamentārās uzraudzības grupas pārstāve Eiropola valdē, mans uzdevums bija stiprināt sadarbību starp aģentūru un mūsu grupu, ziņot tikai par galvenajiem jautājumiem, bet arī par citiem būtiskiem novērojumiem, bažām, ko. Um, par ko runāja valdes locekļi galvenajā sanāksmē, piemēram, par budžetu. Manā ziņojumā, ko nosūtīju jums jūlijā, atradīsiet kopsavilkumu par ļoti auglīgajām diskusijām, kas man bija ar Eiropola izpildirektori, ar uh, vadītāju un valdes pārstāvjiem, un arī ar Eiropas komisijas pārstāvi. Esmu pārliecināta, ka daudz no šiem jautājumiem tiks apspriesti arī šodienas sanāksmē, jo tie ir ārkārtīgi svarīgi aģentūras attīstībai nākotnē. Uh, Šajā ļoti sarežģītajā situācijā, apstākļos, kas ir drošības jomā pašlaik, es uzsveru, cik svarīgi ir saglabāt komunikācijas atvērtus kanālus, atvērtus visa gada garumā, ne tikai da, divreiz gadā sanāksmu laikā. Un es šobrīd gribētu pateikties Eiropolam par atvērtību, jo īpaši Eiropola izpildirektorai Katrīnai Bolē viņa bija ļoti atvērta un atbildējuši uz visiem mūsu jautājumiem un lūgumiem. Uh, Es esmu uzsvērusi, cik ļoti svarīgi kopīgajā parlamentārās uzraudzības grupā ir ļoti svarīgi laicīgi saņemt visu informāciju, lai mēs varētu atbilstoši veikt savu darbu. Es pievēršu īpašu uzmanību galvenajiem instrumentiem, kas vajadzīgi parlamentāras uzraudzības grupai. Es iesniegusi mutiskus un rakstiskus jautājumus, runājot par to, kā varētu labāk izmantot pieejamos instrumentus. Uh, Katrīnas Dabolas kundze savā runā pieminēja galvenos priekšlikumus organizācijas izmaiņai, tā skaitā arī uh, un saskaņā ar Eiropola stratēģiju 2020. Plus. Lai pielāgotos jaunai ekonomiskajai vizē, videi, Eiropols centralizēs visas savas iekšējās finansiālās funkcijas vienā finanšu nodaļā. Un Eiropol eh, ir mēģinājis arī ātri reaģēt uz eh, dalību valstu lūgumu finanšu un ekonomisko noziegumu jomā, un eh, Eiropols izveidos jauno Eiropas finanšu un ekonomikas noziegumu centru, kas darbosies operāciju direktorāta ietveros. Esmu pārliecināta, ka Eiropola pārstāvjums labprāt sīkāk pastāstīs par jauno centru. Māja sanāksmē valde formāli pieņēma konsolidēto uh, gada darbības ziņojumu 2018. gadam. Šis dokuments iepriekš tika nosūtīts arī kopīgā parlamentārās uzraudzības grupai konsultācijām gada sākumā. Runājot par ārējām attiecībām, Katrīnas Dabolas kundze sniedza pārskatu par uh, mērķiem, kurus mēģināja sasniegt saskaņā ar Eiropola jauno ārējo stratēģiju. Par šo dokumentu vēl joprojām tiek diskutēts, pie tā tiek strādāts, un tas tiks pabeigts nākamgad. Un sanāksmes noslēgumā notika padziļinātas diskusijas par Eiropola budžeta perspektīvu turpmākajiem gadiem un par to, kāds būs ilgtermiņa ietekmes budžetam uz aģentūras darbību. 2018. gada darba programma atklāja, ka budžeta ierobežojumi nākotnē ir novaduši pie tā, ka ļoti svarīgi projekti un Eiropola aktivitātes ir zaudējuši savu prioritāro statusu, un tas rada būtiskas bažas valdes locekļu vidū, un patiesi, ja mēs rūpīgi iepazīstamies ar to, kas tiek iekļauts ar programmā, tas rada daudz iemeslu uztraukumam šajā ziņā tas, ka trūks investīciju tehnoloģijās un izmeklēšanas funkcijās, tas kavēs aģentūras darbu ilgtermiņā, jo īpaši attiecībā uz inovācijām un digital, digitalizāciju. Papildus tam varētu samazināties līguma aģentu skaits tuvākajā nākotnē, un tas uh, neļaus aģentūrai sniegt nepieciešamo atbalstu dalību valstīm. Un visbeidzot, Lintas kungs tika aicināts eh, nodot valdes pozīciju Eiropola budžeta iestādē. Viņš, viņu lūdzu sagatavot eh, vēstuli pirms iekšlietu tieslietu padomas sanāksmes, kas notika 6. un 7. jūnijā. Šī vēstule tika nosūtīta arī priekšsēdētājiem Tajānī un eh, Karmenai Danai, Romānijas iekšlietu ministrija, 4. jūnijā, un tālāk šī vēstule tika nodota izveidota arī kopīgās parlamentārās uzraudzības grupas līdzpriekšsēdētājiem. Diskusijas valdes sanāksmes laikā iezīmē ļoti svarīgus jautājumus par Eiropolu nākotni, nākotnes darbību, par a, organizēšanu. Mums ir jāturpina šī diskusija un jāpievērš liela uzmanība izaicinājumu pārvarēšanai. Paldies par uzmanību! Thank you, Ms. Flora, for your report. Paldies Florēs kundzei par ziņojumu. Paldies, ka pārstāvējāt uh, uzraudzības grupu Eiropola valdes maija sanāksmē. Kolēģi, vai ir jautājumi? Nešķiet, ka jautājumu nav. Tādā gadījumā saku paldies abiem runātājiem par ļoti vērtīgo uh, uh, ieguldījumu. Paldies Linda kungam, paldies Florēs kundzei. Uh, Florēs kundze bija iepriekšējā līdzpriekšsētātāja. Paldies, ka viņa mums sniedz tik ļoti detalizētu ziņojumu par savu dalību valdes sanāksmē. Un tagad mums būs kafijas pauze. Lūdzu, atgriezieties sanāksmu zālē 4.45.